Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Ja kolēģi, kolēģis arī desmit dienas pēc eh, taifūna Hajāna eh, izraisītās nelaimes eh, eh, Filipīnu salām sekas ir dramatiskas. Jūs zināt, kādi bija kadri televīzijas pārraidēs cilvēki, kuriem nav ko dzert, nav ko ēst un nav jumta virs galvas. Palīdzības pasākumi ir ievadīti, bet ir atsevišķi rajoni, kuri joprojām ir atgriezti no ārpasaules un e, valda ne e, milzīgs haoss. E, palīdzības sniedzēji ziņo par situāciju. Ir cilvēki, kuri joprojām ir pazuduši bez vēsts, un šai valstī ir nepieciešama palīdzība no ārpuses. Startautiskai sabiedrībai ir jādara viss, kas tās spēkos, lai palīdzētu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk Arī atjaunojot eh, sagrautās eh, pilsētas un ciematus, cilvēkiem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Eiropas Savienība ir apsolījusi gan eh, tūlītēju palīdzību, gan ilgtermiņu palīdzību. Domāju, ka ņemot vērā, ka situācija ir tik dramatiska, mums ir jādara vairāk. Simtiem tūkstošiem miljonu cilvēku ir ska, cilvēkus ir skāruši šīs nelaizmes. 660 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši savas mājas un kļuvuši par bezpajumtniekiem. Saskaņā ar starptautiskā sarkanā krusta datiem 22 tūkstoši cilvēki ir bezvēsts prombūtnē, upuri vairāk nekā 2500 mirušo, bet palīdzības organizācijas saka, ka šie skaitļi noteikti palielināsies. Es vēlos Eiropas Eiropas parlamenta vārdā teikt upuriem, ka mēs kā parlaments darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu atjaunot visu, kas atjaunojams. Esmu pārliecināts, ka arī jūs, dāmas un kungi, izjūtat solidaritāti ar ģimeni, ar upuriem. Lūdzu, tagad piecelieties uz klusuma minūti. Herzlichen Dank. Paldies. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, kolēģis. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka 150 skolēni no 33 valstīm piedalās mūsu plenāru sēdē, eh, kuri Eironas eh, skola 2013. gada programmā piedalījās. Sirsnīgi sveicu jūs visus! Zwei Tage lang haben die jungen jaunieši divas dienas. E, šie jaunieši ir no Eiropas Savienības valstīm no - Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldāvijas un Ukrainas e, uzturējās Eiropas parlamentā un diskutēja par austrumu partnerības galvenajām tēmām jaunieši, viņi diskutēja par jauniešu dalību uh, demokrātijas veidošanā, par energoefektivitāti un citām tēmām. Liels paldies, ka jūs piedalījāties šajā diskusijās un paldies par aktīvajām diskusijām. Man teica, ka jūs esat diskutējuši pat tiešām e, tikpat e, kaislīgi kā kolēģi šeit plenārsēžu zālē. Paldies un visu to labāko jūs tālākajā dzīves ceļā! Tagad e, es oficiāli paziņoju, ka 2013. gada 24. oktobrī pārtraukto sēžu periodu mēs atjaunojam. Tagad kolēģis Stīrs lūdzu. gospodine predsjednie gospodine predsjednie jutros je oko sto tisua ljudi. priekšsēdētāji šorīt e, simts tūkstoši cilvēku devās gājienā cauri vukovārai lai pieminētu faktu, ka šī pilsēta krita pirms 22 gadiem. Tas ir pirmais gadījums, kad Vukovār tiek pieminēta kopš Eiropas Savienība ir pievienojusies eh, Horvātija. Tāpēc arī šajā plenārsēdē, šajā sēžu zālē, eh, balkonā ir klāt Horvātijas pārstāvji. Es gribētu aicināt jūs apliecināt cieņu Vukovārs upuriem. Un mums vajadzētu visiem dzīvot vienā Eiropā. Paldies! Paldies, Tīrkungs, par šo te informāciju. Tas protokoll un die angenommenen tekst. Eh, protokols un 24. oktobra sēdes apstiprinātie teksti ir izdalīti vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav, tas nozīmē, ka protokols tiek apstiprināts. Un tagad par paziņojumiem. Vācijas Federatīvās eh, republikas iestādes mani informēja par to, ka Gabriela Štaunera no 30. oktobra ir ievēlēta tāpat kā Hiltrūde eh, Brajere no 2000. 2013. gada 31. Eh, oktobra. Štainera aizvieto Vaisgerberes kundzi un Brajeres kundzi aizvieto Katarīnu Brandneres kundzi. Sas, sak, eh, saskaņā 7. panta pirmo daļu par vispārējām vēlēšanām eh, un saskaņā ar 7. panta, 4. panta 4. daļu no saistībā ar mūsu reglamentu. Mēs tātad piefiksējām Štauneres kundzes ievēlēšanas 30. oktobrī un viņas kolēģis ievēlēšanas 31. oktobrī. Sveicu mūsu jaunās kolēģes un saskaņā ar reglamenta trešā, daļu, trešā panta otro daļu viņas var kā pilntiesīgas parlamenta locekles piedalīties sēdes darbā kamēr nav atrasta kādi iebildumi izvērtējot eh, viņu mandātu. Bez tam arī, ja viņas ir rakstiski apstiprinājušas, ka neieņem nekādu samatus, kas nav savienojama ar Eiropas, eh, Savien, eh, Eiropas Savienības parlamentu deputātu amatu. No polijas institūcijām saņēmu iesniegumu saskaņā ar reglamenta 6. panta 2. daļu par šī Manska kunga imunitāti imunitātes atcelšanu, ko nosūtu juridiskai komisijai. MD eh, grupa eh, ir iesniegusi pieteikumu protokola apstiprināšanai, un ja nebūs pretrunu, tad iebildumu, tad tas tā arī paliek spēkās. Kompetentā komisija iesniegusi labojumu. Labojumu, eh, labojums attiec uz Eiropas parlamenta pieņemto tekstu saskaņā ar 216. gadu 4. daļu. Eh, uzskatu, ka šis teksts ir pieņemts, ja vien 40 deputāti no kādas grupas eh, neiesniegs iesniegumu un protokols tiks publicēts trešdien saskaņā ar kārtības roļa 74. Eh, ar eh, pāntu tiks parakstīti desmit likumdošanas akti. Šīs sēdes protokolā tie tiks arī publicēti. Un tagad pie darba kārtības, tātad vai mainīšanas vai pieņemšanas. Priekšsēdētāju konference saskaņā ar 130 pāntu. E, mēs esam pieņēmuši darba kārtību un esam izdalījuši. E, zaļo grupa ir paziņojusi, ka tā grib iesniegt iesniegumu. E, priekšsēdētāji kungs un vēl par procedūru, par daudzgadu finanšu schēmas balsojumu. Tās ir divas dažādas lietas, ko iesniedza zaļie Es gribēju teikt, ka mēs esam pieteikušies priekšsēdētāji kungs. Konbendita kungs saka priekšsēdētāji.